przewodniczący! E, wznawiam posiedzenie. Godātie kolēģi, sāksim mūsu pēcpusdienas plenārsēdi. Jums ir pieejama vakardienas protokola izraksti vai ir kādi komentāri? Izskatās, ka nē, tādā gadījumā esam apstiprinājuši vakardienas plenārsēdes protokolu. Pirmais mūsu darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā pēc labpēstām pusdienām ir jautājumu laiks, kur jautājumi tiek uzdot komisijas priekšsādātājam. Mēs pieturēsimies pie jau ierastās procedūras, tātad jautājumam ir viena minūte, atbildē viena minūte, un ja ir papildi jautājums, tad tam 30 sekundes, kuram savukārt seko priekšsādātāja atbild 30 sekundžu garumā. Un, visbeidzot, politisko grupu prieksēžiem vai to pārstāvjiem arī būs dots izteikties. Un vispirms es dodu vārdu Korīnai Vortmanai Kolai, kura runās EPP grupas vārdā lūdzu. Uh, uh, Priekšsēdētāji, cienījumās komisijas prezidenta kungs gribētu uzdot jums detalizētu jautājumu par uh, Eiropas steidzam jautājumu fondu, un tas arī debatēs ir iekļauts par šiem rezervēm, eh, kas ir. Eh, eh, man tas jautājums ir tāds, kādā veidā jūs vēlaties šeit rīkoties, paplašinot fondu, šo palīdzības fondu, un kādā veidā to visu ir paredzēts īstenos un kādā laikā. Kā jau teicu, Tas viss tagad izskatās tā samērā mierīgi, jo ir valsts obligācijas, bet tas viss var arī mainīties. Mans jautājums ir tāds, kā jūs uzskatāt uh, š, par šo, par šo palīdzības fondu paplašanāšanu? Prezident Barozo. Paldies, Barozo kungs. Vēlreiz dod vārdu jums šodien jau otro reizi. Šorīt jūs jau mūs uzrunājāt. Vārds jums. Paldies, saka Barozo kungs. Atbildot Korīnas Vortmanas Kols kundzei, paldies par jautājumu, bet patiesībā tas nav komisijas mandātā. Uh, Un jūs varat to redzēt šajā dokumentā, proti komisija uzskata, ka konkrētā fonda finanšu kapacitātei ir jātiek pārskatītai, ja tiek paplašināts eh, politikas mandāts. Tātad, eh, protams, tā nav mūsu konkrētā atbildība, bet šajā dokumentā jūs redzat, ka par šo fondu ir tikai viens teikums, tikai viens. Tajā runas iet arī par fiskālo konsolidāciju, par uh, struktūrālajām reformām, bet eh, runājot par konkrēto fonda finanšu apromu, atcerēsimies, ka šobrīd eh, sociālajām fondam tiek atvērēts 424 miljoni eiro. Mēs zinām, ka šis fonds nevar tikt palielināts vēl par pāris desmitiem miljonu. Uh, Un, ja mēs vēlamies runāt par visiem šiem fondiem, tā tad minimālais, ko komisija var darīt un arī darīt, ir palielināt šī fonda kapacitāti balstoties uz konkrētiem priekšlikumiem. Tas arī ir konstruktīvi un patiesībā mums vajadzētu to pieņemt ātrāk nekā vēlāk. Paldies! Vai ir papildus jautājums, Korin Voltman Kolskundze? An man... Jā, uh, eh, vēl viens jautājums par šo pašu. Jūs sakāt, ka labāk vēlu, eh, labāk agrāk nekā par vēlu, bet ko nozīmē agrāk nekā vēlu? Ir arī steidzamība šeit šajā jautājumā parūpēties par stabilitāti finanšu uh, tirgu nākamajos mēnešos. Un kā jau teicu, te tiešām redzēt kaut ko aktīvi rīkoties, bet par labu man uh, eh, debatē valstu valdību vadītājiem, finanšu ministri. Uh, Ko jūs īstenībā domājat ar labāk, vēla, labāk agrāk nekā par vēlu? Vai skaidrāk varētu pateikt to? Jā, ko tas nozīmē labāk agrāk nekā vēlāk, ir neatlikt pārāk vēlu lēmumu pieņemšanu. Mēs zinām, ka pagātnē Eiropas Savienība it kā aizskavē lēmumu pieņemšanu, bet mums ir jābūt proaktīviem, pēc iespējas vairāk proaktīviem. Un šobrīd izskatās, ka Eiropas uh, Eiropas ekonomiskajā zonā ir kāds zināms progress, to pierādīja arī finanšu ministru sēde. Tā kā 1. februārī Eiropas padomē mēs par šiem jautājumiem runāsim, tad atcerēsimies, ka komisija ir gatava runāt par šiem jautājumiem un par to runās 1. februārī. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad Stīvens Hjūs sociāla sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Barozo kungs. Es eh, zinu, ka vairāki jau ir iebilduši pret eh, īrijas un Grieķijas darba tirgus pārskatīšanu no komisijas puses runiet par sociālā dialoga stiprināšanu. Komisijas funkcionāri pieprasa indeksācijas pārskatīšanu un arī elastīgāku darba tirgus noteikumu piemērošanu un samazināt pārmērīgu darba tirgus spēlētāju aizsardzība. Vai jūs uzskatiet, ka sociālais dialogs būtu jāveicina un nevis jāapspiež? Un vai šajā eh, jautājumā nebūtu jārunā arī par, eh, par koplīguma jautājumiem? Runājot par šī pārskata iespējām, tad uh, stratēģija 2020 Eiropai vai ietver visus šos jautājumus, Brozokungs? Mēs eh, pilnībā atbalstam eh, sociālos jautājumus, bet patiesībā mums ir tas jādara eh, dalību valstī palīdzot. Mēs vienmēr esam iestājušies par sociālo dialogu, kurā tiktu iesaistīti gan darba tirgus spēlētāji, gan sociālā Eiropa, bet komisija šobrīd pieturās pie viedokļa, ka mums ir jāpārskata situācija darba tirgu, un tas arī ir struktūrālo reformu ietvaros paredzēts. Prieksēdētājs, paldies, papildus jautājums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kāpēc, Brozo kungs, šobrīd izskatās, ka viss uzmanība tiek vērst uz darba tirgu, bet ir arī citi tirgi - iekšējais tirgus, finanšu tirgus, preču tirgus, tie visi ir tirgi. Šobrīd visi staru kūļi tiek vērsti uz darba tirgus. Uh, bet eh, es uzskatu, ka recesijas pamatā ir arī cita tirga, Barozo. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par darba tirgu. Es atvainojos, tiešām visa reforma jau ba attiecās uz finanšu tirgu, un tajā piedalās arī Eiropas parlaments. Mēs skatāmies uz ekonomisko izaugsmi mazliet ilgākā laikā. Mums ir jādiskutē, piemēram, par energotirgu, un to mēs arī darām, bet darba tirgus ir daļa no nepieciešamajām struktūrālajām reformām, īpaši tajās valstīs, kuras šobrīd ir visdelikātākajā situācijā. Un visiem ir skaidrs, ka šiem valstīm darba tirgus reforma ir nepieciešama. Priekšsēdētājs. Gijs Verhofstāda kungs, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es zinu, ka arī privātās sarunās ar Medvēģevu kungu jūs esat izteicis bāžas par Hodorkovska kunga tiesvedības lietu Krievijā. Raugoties uz šo Hodorkovska lietu, tad eh, arī mums ir jāsaka, ka demokrātija ir cietusi neveiksmi. 31. Decembrī tika arestēts Boris Ņemcovs, un e, Krievijas konstitūcijas 31. pantā ir paredzēta pulcēšanās brīvība. Tā tad mēs varam uzskatīt, ka konstitūcija tika pārkāpta. 31. decembrī tika organizēts protesta mītings, un, e, manuprāt, Tā tad ir septiņi mēneši katrā gadā, kurā ir 31 diena. Tas nozīmē, ka 11. gadā to, ko Ņemcovs darīja 31. mēneša datumā, varētu darīt arī citi. Jautājums, ko Eiropas Savienības institūcijas varētu darīt šajā jautājumā? Eiropas Savienība, es atvainojos, Krievija ir Eiropas padomas dalību valsts un arī citu starptautisku organizāciju dalību valsts Barozo kungs. Kā jau jūs teicāt, Farhofstāda kungs, mēs esam runājuši par šo jautājumu ar mūsu Krievijas partneriem, un eh, šobrīd eh, Eiropas komisija jau ir izskatījusi un izteikusi savu viedokli ar, kašt, ar Ketrīnas Aštonas balsi par šo lietu. Uh, Runājot par Eiropas cilvēktiesību konvenciju, kur ir ratificējusi arī Krievija, tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības un Krievijas strateģiskajām partnerattiecībām. Un, protams, mēs šobrīd mēģinam secīgi sekot līdzi šīs lietas attīstībai. Mēs regulāri par šo jautājumu runājam sēdēs ar Krieviju, un 7. decembrī tiekoties ar Krieviju. Krieviju, mēs arī par to runājām, jo tas ir patiesībā starptautisko cilvēktiesību jautājums un tiesisk, tiesisks valsts jautājums. Ferhofstāda kungs. Tas nebūs jautājums, tas ir komentārs, un es uzskatu, ka liela daļa no parlamenta deputātiem man piekritīs. Mums ir jārunā par šo problēmu, jo patiesībā status quo nedrīkst saglabāties. Tas, kas notiek Krievijas federācijā, nav akceptējams. Pie tam nevis tāpēc, ka mums e Eiropā ir daudz ciešu saišu ar Krieviju. Mums par šo jautājumu ir jārunā. Bužekungs, paldies! Nē, Tagad eh, Rebeka Harms, zaļo vārdā, lūdzu. Prezidents. Eh, paldies, priekšādētāji. Krievijā prese un medija brīvība ir ļoti liela problēma. Ja jūs vēlaties šajā diskusijā parādīt eh, savu nostāju pozitīvā gaisotnē, tad eh, jūs komisijas priekšādētāji nevarat pieļaut to, kas pat labāk notiek Ungārijā. Gribētu uzdot jums jautājumu, kādēļ komisija tik eh, tādu vieglu roku šeit nu, nerīkojas, ne, neko nedara, jo Ungārijas medija likums pārkāpa visus pamatprincipus un brīvības. Mēs esam pasūtījuši arī tiesisko ekspertīzi, starp citu arī likums pārkāp Kopenhāgas kritērijas Helsinku noslēguma aktus eh, direktīvu par audiovizuālajiem medijiem, Eiropas cilvēktiesību konvencijas, UNESCO konvencijas, kas attiec uz medijiem, Lisabonas līguma, Eiropas pamatiesību hārtu. Es varētu turpināt, es to nedarīšu. Es gribētu uzdot jautājumu, kad jūs iejauksieties piemērotā veidā Ungārijā, kāds izskatās laika plāns, kādēļ vēl joprojām nav uh, procedūra pret līguma pārkāpumu? manu kritiku pamato eksistējošie arī juridiski spriedumi šajā jomā. Paldies! Uh, Lūdzu, priekšsādātāji kungs, mums ar Ungāriju, tā kā ar citām valstīm, ir jāievieš Eiropas likumdošana objektīvā veidā, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem no juridiskā viedokļa. Tad mums ir jāsako skaidrai metodoloģijai. To mēs arī darām. Uh, viceprezidente Krūsa. Uh, Eh, vakar informēja Libe un kultūras lietu komiteju, un mums ir zināmas bāžas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā. Un mēs plānojam nosūtīt Ungārijas eh, valdībai vēstuli vēlākais šonedēļ. Un šajā vēstulē e, būs e, pausts mūsu bāžas, un viņiem vajadzēs uz to atbildēt. Bet es atkārtošu, mums ir jāpiemēro uh, juridiski balstīta skaidra objektīva procedūra, jo Ungārijai, tāpat kā jebkurai citai valstī, ir tiesības saņemt šādu bezpārtējusku attieksmi no komisijas, bet mēs ļoti cieši sekojam šim jautājumam. To jums var apliecināt. Es gribētu lūgt jūs, lai jūs visus dokumentus, kas eh, ir komisijas rīcē par Ungāriju, lūdzu parādiet arī mums. Mēs gribētu jūs ieskaties un mēs vēlētos paši to vērtēt. Mēs uzskatām, ka esam spējīgi novērtēt to. Mums ir tāds aizdomas, ka Ungārija iespējams nemaz nav uh, iesniegusi visu pilnīgo likuma tekstu, ka tur viņi spiež drusku uz laiku. Un lūdzu, dodiet mūsu rīcībā šo dokumentu. Un turklāt vēl es. Uh, Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi politiku, piemēram, pret kādu kandidātu valsti, kā piemēram pret Turciju, izvirzīt kriterijus, vienmēr norādīt uz Kopenhāgenes kriterijiem un aizmirst tos tādā gadījumā, ja kāda valsts ir jau dalība valsts Eiropas Savienībā. Paldies! Look, um... Protams, ka mēs eh, sniegsim pilnīgu informāciju šim parlamentam, kā jau es teicu, Krūzes kundze vakar bija eh, šajā parlamentā komitejās, bet saprotiet, ka šeit ir arī juridiskā dimensija, un mums ir jāīsteņo ļoti skaidra objektīva metodoloģija. Komisija ir ļoti uh, laba reputācija šajā jautājumā, un mēs negrib, negribētu to apdraudēt, bet apliecināšu jums, ka uh, Mēs ļoti uzmanīgi sekojam šiem jautājumiem un bažas jau esam pauduši. Es personīgi runāju par šo jautājumu ar premjerministru Orbānu. Rīt viņš būs šeit parlamentā, mēs varēsim diskutēt par to politiski, bet mums ir jāievēro skaidrās noteiktās procedūras šajā jautājumā. Paldies, komisijas priekšsēdētāja kungs! Mihau Tomāš Kaminskis no ECR grupas lūdzu. Temu. Priekšsēdētājiem. Pirms dažām dienām komiteja Maskavā izniedz savu ziņojumu par iemesliem, uh, par tiem, kādi, kādi iemesli bija Smoļenskas katastrofai aprīlī. Polijas sabiedriskā doma pieņēma šo ziņojumu ar lielu izbrīnu, un uh, ziņojums tiek uzskatīts par dokumentu, kas nav objektīvs. Tas arī pēdējās dienās parādījās, ka šajā ziņojumā tādi fakti, kas Krievijai nepatīkam netika publicēti, un uh, vaina par šo traģisko notiekumu Smaļenskā tiek uzlikta polijas pusē. Polijā neviens neapstrīd, neviens saprātīgs cilvēks neapstrīd to, kā bija kaut kāda iemesla arī mūsu pusē. Viss sagatavošanās process un uh, prezidenta apmeklējuma sagatavošana, bet arī Krievijas pusē ir uh, noteikta. Uh, atbildība un viņi negrib uh, sniegt uh, informāciju atklātībai. Viņi to cenšas noslēpt. Tur ir pārmetumi arī no nu, Krievijas puses. Man jautājums, kā komisija vērtē šo ziņojumu un vai Eiropas komisija ir nodoms kaut ko darīt par šo jautājumu? Paldies. Dziękuję panu. Ja daudzi pārstāv no mūsu valsts zaudē dzīvību. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet noteikto uzstāšanās laiku. Paldies, priekšsādātāja kungs Kamīnska kungs. Neviens nekad neaizmirsīs šo briesmīgo tragēdiju ne Polijā, nekur citur. Mēs tiešām jūtam līdzi um, Kačīnska nāvei un uh, visiem citiem, kas uh, piedalījās šajā traģiskajā negadījumā. Es ļoti labi apzinos, kāda ir polijas reakcija uz Krievijas publicēto informāciju, un es to varu saprast, ņemot vērā šīs traģēdijas apmēru. Uh, Un tomēr komisija uh, var šādās situācijās rīkoties tikai tad, ja mums ir attiecīgais juridiskais politiskais pamats. Uh, starp citu, polijas iestādes mūs nekad nav lūgušas iejaukties šajā jautājumā, bet mēs vienmēr, protams, esam gatavi uh, darīt visu, kas ir mūsu kompetencēs, lai risinātu šāds jautājums, ja šādi lūgumi tiek izteikti. Priekšādātāji, ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs teicāt, ka polijas valdība nav vērsusies pie jums. Un tādēļ nekas netiek darīts. Ja polijas valdība grieztos pie komisijas par palīdzību, vai tad Eiropas komisija reaģētu? Said, we... Kā jau es teicu, mums ir jāskatās, kāds ir juridiskais pamats. Cik es zinu, tas bija militārs lidojums, tā bija valsts vizīte, tā tad. Uh, noteikumi uh, stājās spēkā tikai pēc šī negadījuma. Tātad uh, no juridiskā viedokļa neizskatās, ka komisijai būtu pamats šeit iejaukties, bet, protams, mēs varam neformāli vienmēr apspriest šo jautājumu ar polijas iestādēm vai citām iestādēm, kas to vēlas darīt. Paldies! Lotārs Bīskijs lūdzu tagad no apvienoto kreiso grupas. Yeah. Barozo kungs, mēs visi zinām, cik svarīga ir eiro stabilitāte. Šajā sakarā man es īsti nesaprotu vienu procedūru. Vai notikumi ir par to, kā, uh, par debati, kā tiks papildināt šis palīdzības fonds, un jūs saucāt, uh, kaut ko teicāt, un Merkels kundze sauca stop, apstājieties. Mans jautājums. Vai jūs savā starpā nemaz nesaskaņojat jautājumus? un darbības. Tas jau tā var notikt, bet nav jau pirmā reize, kad es kaut ko tādu piedzīvoju vai arī nojaušu, un mediji to visu ar lielu uzmanību tam seko. Tas jau nav nekāda vienkārši, nekāds laulības strīds starp jums un Merkeles e, kundzi. Tas ir ļoti svarīgs politisks jautājums. Es varu sap saprast, jūs man varat ticēt, ka jūs vienmēr nesat vienās domās ar Merkeles kundzi, bet šeit runa ir par to, vai šeit finanšu spekulantiem varbūt drīzāk tiks sniegt palīdzība, ja tas nebūs viss atklāti. Paldies. Uh, Eiropas Savienībā uh, ir katrai institūcijai savas, atbild, savas atbildības jomas. Eiropas Savienībai ir arī uh, pienākums uh, īstenot pasākumus tādus, kādus tā uzskata par pienācīgiem Eiropai un Eirozonai. Ir ļoti visaptvarošs uh, dokuments par igadējo izaugsmi. Tā ir aptauja, kur mēs esam pauzu, pauduši savu viedokli. Mums ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums paust šo nostāju. Un tirgi to ļoti labi uztvēra, ko mēs redzējām iepriekšējās dienās, jo e, tie saprata, ka tagad ir patiesa griba izlēmīgi rīkoties sniedzot tādu visaptverošu atbildi, arī iekļaujot šo te Eiropas finanšu stabilitātes fondu. Uh, Un ir vienprātība tirgus analīzē, ka šeit ir vairāk jādara. Tas nav tikai Eiropas komisijas, bet arī ECB, Eiropas centrālās bankas viedoklis, ko tā paud ļoti skaidriem vārdiem. Un es ceru, ka dalība valstis arī vienosies balstoties uz šo komisijas pozīciju. Barozo, ich... Äh, Barozo kungs, es pilnībā pieņemu to, ka jūs izsakāt savu viedokli, bet tomēr mans jādājums paliek kā tik svarīgā jautājumā, kur runa ir par eiro un spekulācijām par eiro, tik svarīgā laika brīdī, kā pat laban, kā var būt tā, ka jūs eh, kādu viedokli ar Merkels kundzi vai Sarkozī kungu, šie, ka tas ir tie nesaskaņoti viedokļi, iepriekš vismaz tā tos tver sabiedrība. Kā var būt tā, ka tas šķiet nav saskaņots? Uh, nu, komisijai nav vajadzīga dalība valstu atļauja, lai paustu viedokli, un starp citu mūsu priekšlikums tika izteikts lielā mērā saskaņojot to ar pēdējās Eiropadomas pausto, kur dalība valsts jau ir paudušas, kas ir jādara, lai aizsargātu Eirozonu, un tās uzsvērt tieši EFSF, Eiropas Finanšu Stabilitātes fondu, un teica, ka tās ir gatavas to stiprināt, tātad šeit nebija nekādu pretrumu. Uh, Es nevaru komentēt citu komentāru. Es varu pateikt, ka tāda ir komisijas vienprātīga pozīcija, tā ir ECB prezidenta pozīcija un citu attiecīgo institūciju pozīcija, kas ļoti uzmanīgi seko Eirozonas finanšu stabilitātei. Mums tagad ir jāuzsver tas, kas mūs vieno, un nevis šādi atšķirīgi izteikumi, uh, un tā tālāk. Tagad Marta Andrēsen lūdzu. Brīvības un demokrātijas grupa. Paldies, priekšsādātāja kungs, Barāzo kungs. Pagājuši nedēļ Eiropas revīzijas palātas eh, darbinieks, kas eh, pēc 15 gadiem iesgais pensijā, pauda apvainojums mēdījos, eh, paužot viedokli, ka Eiropas revidenti nav neatkarīgi, un tas ietekmē arī caurskatāmības lībiem zimoņojumos. Vakarīgi Virda kungs paziņoja, ka komisija izdara spiedienu uz revidentiem un vai tādējādi arī parlaments apstiprina budžeta izpildi. Vai nevajadzētu revīziju veikt tomēr ārējai institūcijai, kas būtu neatkarīga no komisijas? Uh, jo turpmāk uh, parlaments vairs nedrīkstētu apstiprināt finanšu izpildi komisijai. Vai jūs, Barozo kungs, ļautu ārējiem revidentiem pārbaudīt uh, komisijas maksājumus, lai pārbaudītu, kā tiek tērēta Eiropas uh, nodokļu maksātāja nauda? Paldies, kundze. Man jāatgādina, ka Eiropas revīzijas palāta ir pilnīgi neatkarīga institūcija, un komisijai nav pilnīgi nekāda ietekme uz uh, tās metodēm uh, vai darba veidu. Mēs arī nemeklējam, nevēlamies šādu ietekmi. Mūsu intereses ir uh, respektēt mūsu ārējā auditorija, jeb revidenta, uh, revīzijas palātas neatkarību. Ne, gribētu nekad apšaubīt nekādu institūciju neatkarību. Ties, kopientiesa un revīzijas palāta ir neatkarīgas institūcijas, un mēs to respektējam. Uh, Protams, pastāv uh, dialogs starp uh, komisiju, kas tiek, uh, kuras rēķini tiek pārbaudīti, un revizijas palātu. Ir jānodrošina, lai revizijas process labi notiktu un lai būtu patiesi šie atzinumi. Uh, tie uh, revīzija notiek saskaņā ar starptautiskiem standartiem, un komisija ir pēdējos gados saņēmusi ļoti kritisku ziņojumus no revizijas palātas. Uh, Un es domāju, ka mums ir jārespektē mūsu institūcijas, kas ir neatkarīgas. President. Paldies, priekšsādātāja Barozo kungs, es jums nepiekrītu. Atbildot uz revīzijas palātas kritiku pēdējos gados, komisija ir uh, uh vērsusies pie revidentiem, lai uh, tiktu mainītas pārbaudas metodas un lai rezultāti būtu labāki. Uh, 30 gadu profesionālās pieredzes laikā grāmatvedības darbā es nekad neesmu redzējis, ka auditētais teiktu revidentam, kā tad šis darbs ir jāveic. Kā mēs tagad varam zināt, ka kļūdu procentu samazinājums ir panākts tāpēc, ka ir mainīta metodoloģija, tāpēc, ka to lūdz komisija vai ka tiešām šis kļūdas ir mazāk? Komisija, tāpat kā Eiropas parlaments, drīkst paust savu viedokli par revīzijas palātas pro, darba procesu, un jūs darāt tagad to pašu. Arī komisija ir politiska institūcija, ko šis parlaments ir ievēlējis, un mums ir uh, tiesības paust uh, savu viedokli, un tas nav spiediens, citādāk arī jūs komentārs varētu uzskatīt par spiedienu. Tas ir caurskatāms pasākums. Vēlreiz atkārtoju, mēs respektējam revīzijas palātu, mēs neizdaram spiedienu uz revīzijas palātu, uh, Un mēs darām visu iespējamo, lai revīzijas palāta varētu neatkarīgi strādāt. Kolik, Daniel. Paldies! Un tagad dod vārdu Danielu Vanderu Stolkungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem. Jeruzaleme ir vienīgā uh, Izraēlas nedalāmā galvaspilsēta. Un uh, tā vienmēr ir piederējusi Izraēlai. Mēs varam būt lepni. Arī par Izraelu. Tā ir vienīgā demokrātija tuvajos austrumos, kurā nevalda diktatūra. Šajā reģionā stiprs ir uh, islāma džihāds. Bet, kā jau es teicu, Eiropa, um, tur bija jābūt arī Eiropas kristīgajām vērtībām. Es domāju, ka komisija tam piekritīs. Ebreju valsts Izraēla ir jāaizsargā. Eiropas Savienībā ir jārāda ļoti skaidrs un viennozīmīgs vēstījums diplomatiskiem pārstāvjiem no Eiropas Savienības kuri atrodas eh, Izrēlā, Jeruzālēmē un diplomātiskās pārstāvniecības Izrēlā. Viņām ir jāpārvietojas uz eh, Jeruzālēmi, jo tā ir Izraels galvaspilsēta. Mēs esam pret to, ka šīs pārstāvniecības ir kaut kur citur. First of all, uh... Vispirmām kārtām jūs ziniet, kāda ir komisijas nostāja attiecībā pret Izrēlu. Mēs pilnībā atbalstam Izrēlas, kā jūs teicāt, kā demokrātisks valsts eksistenci citādas demokrātijas jūrā. Un, protams, tā ir Izrēlas tiesības un vienlaicīgi mēs vēlamies, lai Izrēla arī akceptētu Palestīnas izvēli. Un mūsuprāt, vislabākais ir divām valstīm, Izrēlas un Palestīnas valstīm eksistēt plec pie pleca, akceptējot starptautiskās tiesības un likumus. Runājot par Eiropas pārstāvniecības, eh, pārstāvniecības nomaiņu, pilsētas nomaiņu, mēs neredzam tam iemeslu. Papildu jautājums? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben natuurlijk wel... Jā, paldies, papildus jautājums. Es, protams, esmu vīlies par jūsu atbildi bet uh, komisija nosodīja to, ka Izrēlā ir uh, dzēlus jauns mājas šajā apgabalā, un es gribētu uh, uzdot kādu, kam šie ciemati ierasēm, kā to apietas, ir dotas celtniecības atļaujas, un kā jau teicu, tad tas tiek vienkārši darīts, un uh, tur ir arābi un izrēļi, un komisija teica, ka pagājušajā nedēļā, kā tur nedrīkst būt nekāda diskriminācija, bet kā jau es teicu, Tur ir viena pilsētas pārvaldība. Un ko tad lai dara šādā situācijā ar Izrēļiem, kuri ir saņēmuši celtniecības atļaujas šajā reģionā, kur viņi dzīvo? Sorry, uh, think... Eiropas Savienības nostāja šajā jautājumā pilnībā atbilst starptautiskās sabiedrības viedoklim, runājot par nometinājumiem. Izskatās, ka šobrīd nevienmēr vienkārši patreizējai valdībai ir nodrošināt šajā reģionā mieru un arī ar nometinājumu vietām. Kāpēc? Tātad, kāpēc mums nav pārstāvniecības Jeruzālamē? Tāpēc, ka situācija šajā pilsētā tomēr ir samērā eksplozīva. Katrā ziņā tā nav vienkārša. Mēs iestājāmies par mieru, Protams, ka mums ir jāatbalsta Izrēla, bet neaizmirsīsim arī Palestīnas iedzīvotāju tiesības. Paldies, priekšsēdētāji kungs, turpina parlamenta priekšsēdētājs. Un tagad mēs pārējām pie konkrēta un citas tēmas. Tā ir inovācija un energo jautājumi. Tas ir otrais, otrā stundas daļa. Tātad mēs runāsim par inovācijām un enerģiju. Pirmais Alejo Vidal Kvadras, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājiem. Komisija atbalsta inovācijas dažādās jomās. Arī mūsu enerģijas eh, sektorā. Es varu citēt eh, šeit pastāstīt par otrās paudzes uh, spēkstacijām un par inteliģentām sistēmām, atjaunīgām enerģijām, enerģijas efektivitāti, ūdens spēka izmantošanu un eh, CO2 uzglabāšanu elektroautomašīnām un tam līdzīgi. Resursi ir ierobežot priekšēdētāja kungs un eh, var ļoti daudz ko darīt. Un, eh, bet pilsoņi jautā, un es gribētu uzdot šo jautājumu jums tālāk, ņemot vērā visas šīs lietas kā Eiropas komisija vēlas reaģēt uh, uz šo sarežģīto jautājumu loku. Kāds ir Eiropas komisijas prioritātes? Thank you. Um, a very difficult. Ārkārtīgi grūts jautājums, jo patiesībā ik vienas prioritātes savā starpā ir saistītas. Mums ir jāpabeidz izveidot vienotu energotīrgu, bet uh, Tādā veidā mēs varam iekļaut arī jautājumu par energoefektivitāti, par atjaunīgajiem energoresursiem, bet mums ir jāiegulda arī zemoglekļa tehnoloģija attīstībā, jo tā ir arī mazliet cita dimensija. Un mums ir jārunā par Eiropas ārējo dimensiju, mums ir jārunā ar mūsu partneriem energo jautājumos. Tātad es vēlētos, lai 1. februāri Eiropa padomi runātu par energo tirgus vienotības pabeigšanu, par noteikumu izstrādāšanai šim tirgum, par zemoglekļa tehnoloģijām, energoefektivitāti un mēģināt runāt par šiem visiem jautājumiem arī ārējās dimensijas sakarā. Priekšsēdētājs, paldies! Romana Jordan Tīzel, lūdzu. Priekšsēdētāji Barozo kungs. Eiropas Savienībai ir jāsamazina par 20% siltumnīcas gāzu izmeši līdz 20. gadam. Patiesībā politiskā līmenī mēs runājam par daudz ambiciozāku mērķi. Jau šobrīd ir skaidrs, ka vislielākā uzdevuma daļa ir jāuzņemās energosektoram. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kad šie ambiciozākie mērķi tiks padarīti saistoši. Ko mums darīt energojomā Eiropas Savienībā, lai izpildītu šos ambiciozākos mērķus? Jūs jau pieminējāt, runājot par šiem jautājumiem, ka šādi mērķi eksistē. Barozo kungs. Arī šis ir globāls jautājums, un Eiropai vienai to pilnībā atrisināt neizdosies. Runājot par klimata izmaiņu sarunām, tad kā daudzpusējs process, tas ir ārkārtīgi svarīgs, un tomēr ar sarunām vien nepietiek. Ja mēs vēlamies runāt par saistošiem, ambicioziem mērķiem, tad eh, mums vajadzētu pieprasīt lielākajiem piesārņotājiem, proti jaun attīstošām ekonomikām, apņemties savus saistošos mērķus izpildēt. Tātad, kā mēs varam panākt šo paradigmas maiņu un pamudināt viņus uh, apņemties šo saistošo mērķu izpildē. Konkrēts veids, ko es vēlētos 1. februārī kā ar priekšlikumu nākt klajā Eiropa padomē, runāt par energoefektivitāti. Runājot par eh, atjaunīgajiem mērķiem, es domāju, ka mēs sas sasniegsim 2020 mērķus, bet energoefektivitātes ziņā nē, priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad uh, Nākamais runātājs - prieksēdētāja kungs. Paldies Barozo kungam lai nodrošinātu energo piegādi par pieņemamām cenām, par tādām cenām, kas būtu akceptējams patērētājiem, Eiropā ir jāizmanto pilnīgi visi zemoglekļa avoti, un tas nozīmē tā saucamās tīrā, tīroglekļa tehnoloģijas. Taču šāda tehnoloģija attīstība ir pārāk lēna. Uh, Tāpēc es vēlētos no jums dzirdēt, komisāra priekšsēdētāja kungs, atbalstu oglekļa saistīšanai un uzglabāšanai un atbalstu šādiem pētījumiem arī nākotnē. Brozokungs, es jums varu apsolīt, ka mēs mēģināsim sasniegt šos mērķus, bet eh, jūs jau ziniet, ka par to lemj dalību valstis finansējumu piešķiršanu, nolemj dalību valsts finansējumu zinātnēm pētniecībai. Uh, Arī par šo jautājumu mēs runāsim runājot par daudzgadu finanšu plānu. Un tomēr es domāju, ka dalību valstis izvēlēsies prioritizēt jaunajās tehnoloģijās ieguldīt, bet um, Eiropai ir nepieciešams arī energotehnoloģija plāna izstrāde. Un nākamajā Eiropadomā es par to runāšu. Tagad Fiona Hall lūdzu Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jūs eh, pirms pāris minūtēm teicāt, ka dalību valstis eh, sasniedz apmēram 50% no šī 2020 mērķa energo efektivitātes ziņā. Mans jautājums, kāpēc tad komisija nepadara šo mērķu energoefektivitātes ziņā saistošu dalību valstīm? Barozo, Ja mēs mēģinam to darīt, kā jau es teicu, mēs par to runāsim nākamajā Eiropa padomē. Kā jau jūs pieminējāt, energoefektivitātes ziņā komisija nav apmierināta, un komisija vēlētos galvenokārt tagad runāt par energoefektivitāti, un 2020 stratēģijā, pārskatītajā stratēģijā, tas ir viens no centrālajiem mērķiem. Tas nozīmē, ka dalību valstīm būs jāizstrādā nacionāli mērķi, jo šobrīd ir skaidrs, ka patreizēji, ar patreizējiem pasākumiem mēs nesasniegsim 20%, bet gan tikai 10% robežu. Ja mēs vēlamies šo mērķi padarīt ambiciozāku, tad eh, mums ir jāmēģina raudzīties no, citas, no citiem viedokļiem, proti tā saucamais divu etapu pieeja vispirms. Uh, dalībvalstīm izstādāt konkrētus saistošus mērķus un 2013. gadā pārskatīt sasniegtos mērķus. Ja šis 13. gada pārskats pierādīs, ka ar patreizējiem, patreizējiem pasākumiem nevarēs to sasniegt, tad mēs nāksim klajā ar juridiski saistošiem mērķiem. Butikofer kungs, lūdzu. Jā, prezident. Priekšādātāji. Komisijas priekšādātāja Barozo kungs gribētu jums uzdot jautājumu par harmonizāciju, kas attiecas uz uh, enerģijas ievadīšanas kompensācijām Eiropas Savienībā. Kā jau teicu, Eiropas Savienība šeit seko stratēģija, kas pēc mūsu uh, viedokļa un Vācijas uh, vidas ministra viedokļa novest pie tā, ka visveiksmīgākā efektivitātes programma atjaucībā uz atjaunīgajām enerģijām tiks izjaukta. Uh, faktiski likvidēt. Ko jūs gribat darīt, lai to aizkavētu, lai šo nosaukumu uh, harmonizācija, lai viss šīs kompensācijas mehānisms aizkavētu vispār atjaunīgo uh, enerģiju inovācijas? Ko jūs darītu, lai parūpētos par to, uh, kā Edingera kungs par eh, enerģijas eficienci jautājumu, lai viņš neizmanto laiku. Viņš tikai 2012. gadā grib, grib kaut ko darīt, kaut arī jūs pats tikko kā teicāt, ka jau tagad var redzēt, ka nesaistošie mēķi ar tiem vien nepietiek. Kā jūs to visu gribat pādināt? Paldies! Pirmkārt, gribētu pateikt, ka komisārs Otingers ir tas, kurš piedāvā šo ap ambiciozo pieeja energoefektivitātei un es domāju, ka viņš darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai to sasniegtu. Un jāsaista šī te e, joma arī ar citiem politikas mērķiem, proti klimata pārmaiņām. Un tomēr mēs tic, domājam, ka tas ir ne tikai par uh, mērķu nospraušanu, šeit ir runa arī par darbu ar dalību valstīm. Uh, ir labāk, ja dalībvalstis nosaka savus nacionālos mērķus, un tad mēs raugāmies, vai tās tos pilda, un ja tās tos nepilda, tad mēs nāksim klajā, vismaz piedāvāsim saistošu likumdošanu. Bet dažkārt ir labāk sākt ar tādu kā labprātīgu schēmu, ar labprātīgiem mērķiem, brīvprātīgiem mērķiem. Tā mēs esam pārgātnē darījuši, un tas ir pierādījies. Bet uh, galu galā mēs neizslēdzam šo te iespēju noteikt uh, obligātus mērķus dalībvalstīm, bet ļausim dalībvalstīm pašām sākumā darboties un tad raudzīsimies, kā tās šo stratēģiju īsteno. Paldies tagad Rūbīgi, kungs, lūdzu. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. 4. februārī. Mm būs eh, enerģijas eh, samits, tagad ir runa par direktīvām, viena ir par ūdenspēka direktīvu un otra ir vides eh, saskaņotības direktīva Mums ir jāpadomā, kā mēs ilgspējīgi šos abus variantus uh, savā starpā savienosim. No vienas puses šeit ir runa par vidi un enerģijas ieguvi, un es domāju, ka atļauju izsniegšanas procedūra šajā jomā nedrīkstētu būt ilgāks nekā vienu gadu. Komisija pat labi neparedzēs piecus gadus. Manuprāt, pieci gadi tas ir vesels sasaukuma periods. Mēs uh, šajā dinamiskajā situācijā to nevaram atļauties. Vai komisija būtu gatava šo laiku attiecīgi samazināt? Un, uh, šo ūdens ietveru direktīvu tādā veidā pielāgot, lai arī uh, spēkstacijiem, kas uzkrā šo enerģiju, lai viņiem būtu nākotnē iespēja panākt eh, harmonizāciju starp saules enerģiju un otrs puses vēja enerģiju. Paldies! Thank you! Paldies! Komisija vēlas pēc iespējas samazināt laiku, uh, kurā tiek pieņemts un ieviests kaut kas. Uh, Bet problēma vienmēr ir tā, ka dalībvalstis eh, lūdz mums eh, laiku, lai to varētu saskaņot ieviest, lai ne, no, nenonāktu pie traucējumiem iekšējā tirgu, vismaz uh, to, ko mēs uzskatām par iekšējo tirgu. Enerģetikas jomā ir panākt zināms progress, mēs 4. februārī nesākam tukšā vietā, paziņojumi nesen ir sniegti, un, protams, ir arī E, tas, ko mēs varam saukt par vēsturisko klimatu un enerģētikas pakotni iepriekšējās komisijas mandātā. Tātad mēs esam atvērti, mēs esam gatavi samazināt šos termiņus, bet ir e, svarīgi, lai būtu vienošanās ar dalību valstīm, ka tās to dara vienlaicīgi, lai neradītu konkurences kropļojumu iekšējā tirgū. Paldies, tagad Vikija Forda lūdzu. Is... Pētniecība ir ļoti svarīga, lai veicinātu mūsu ekonomiku konkurētspēju. Pagājuši gadu pirmo reizi Eiropas universitāte eh, bija pirmajā vietā pētniecības jomā. Tā bija Kembridžas universitāte, tajā reģionā, kur es pārstāvu. Šajā universitātē, bet arī citās daudz mazāk zināmās universitātēs un uzņēmumos esmu redzējusi ļoti progresīvus pētījumus, uh, kā, uh, kurus finansē 50 miljārdu Eiropas programma. Diemžēl šai programmai ir arī reputācija, ka tā ir ļoti birokrātiska un visarežģītākā pasaulē. Pagājušajā rudenī šis parlaments vienprālsīgi balsoja par virkni ieteikumu, kā šo birokrātisko sistēmu varētu vienkāršot. Ko komisija dara, lai šīs reformas ieviestu? <clears throat> Pirmkārt, apsveic Kembridžas universitātu un jūsu reģionu. Otrakārt, Es ceru, ka jūs un jūsu grupa atbalstīs mūs, tad, kad mēs apspriedīsim daudzgadu finanšu schēmu un atbilstošos uh, maksājums, lai atbalstītu pētījums un inovācijas Eiropas līmenī, jo Kembridža ir viena no vislabāk attīstītajām universitātēm pasaulē, bet ir arī citas universitātes Eiropā, nabadzīgākos reģionos, kuriem nav pieeja tādiem līdzekļiem. Treškārt, uh, vienkāršošana ir viena no mūsu prioritātēm. Uh, enerģētikas un inovācijas jomā un šajā gadījumā arī pētniecības jomā. Un arī Eiropas, uh, ar Eiropā domu mēs apspriedīsim šīs prioritātes un mums ir liels prieks, ka parlaments atbalsta uh, mūs šeit un uh, arī revīzijas palātu un ir ļoti svarīgi saprast, cik svarīgi ir, eh, lai zinātniekiem būtu mazāks laiks jāpavada birokrātijai, bet vairāk laika varētu vedīt, veltīt pētniecībai. Paldies, tagad Ilda Figuleido lūdzu. Brigāda, senjor prezident. Paldies, priekšādātāji. Finanšu konsolidācijas vārdā pastāv taupīšanas politika, bet ir ļoti lielas atšķirības politikā. Ir sociāla politika, kas uh, vēlas izturēt darba tiesības, ir valsts inovācijas un e, enerģijas inovācijas tiek samazinātas. Un tas e, nozīmē, ja tas turpināsies, ja šī politika tiks īstenot tādā veidā un tiks izdarīts spiediens arī uz Portugāli un citām valstīm, kuriem ir vāja ekonomika, tad būs vēl lielākas atšķirības. Un e, tad būs arvien sarežģījāk, ja nebūs solidaritātes Eiropas Savienībā. Tagad jautājums. Kādi pasākumi? tiek veikti, lai šo situāciju mainītu un kāds atbalsts ir inovācijām, piemēram, Portugālē un citās valstīs, kurām nav pietiekam daudz valsts investīciju šīm jomām. Un kā jūs varēsiet nodrošināt, ka personas un uzņēmumi saņem piekļuvi enerģijām, jo enerģija pat labāk maksā ārkārtīgi daudz Kā jau teicu, tur pagaidām ļoti daudz grūtību. Eh, Jā, deputāte Figuredo kundze pazīst mūsu nostāju, kas attiec uz taupības programmu. Tas attiecas arī uz tādu valsti kā uz Portugāli. Portugālē ir eh, sarežģījumi, protams, ar valsts parādiem, kas attiecas uz eh, ieteikumiem dokumentā, ko mēs esam publiskojuši. Tur ir uh, valsts, ja ir iespējams, tad eh, savus izdevumus pētniecībā un uh, izglītībā, lai tos nesamazina, un arī enerģējas jomā, lai tie netiktu samazināti. Vairākām valstīm ir jau labi panākumi, ir arī taupības politika, bet eh, līdzekļi pētniecībā un attīstībā tie daļai tiek arī vēl pat papildināti, palielināti, arī tā, tās valstīs, kurām ir lielas finanšu problēmas. Tur ir tiešām jābūt solidāriem, un uh, Eiropas līmenī, kā jau teicu, ir jānodrošina ekonomiskā kohēzija, kopsakars. Solidaritāte ārkārtīgi svarīga. Tas nedrīkst palikt tikai tukšs vārds, tas ir arī jāizteno darbos. Dam. Uh, Paldies. Judita Mērkis, lūdzu, vienu minūti. Dank u wel, voorzitter. Innovatie. Paldies, priekšsēdētājiem. Inovācija mainīs mūsu ekonomiku, mainīs mūsu sabiedrību tā radīs darba vietas, tā ir viena no svarīgākajām iniciatīvām Eiropas Savienībā. Vēlos eh, lūgt eh, komisiju ievērot arī tādu vienotu kopumu pieeju, kopā ar visiem, ar kuriem jūs sadarbojaties, ir Eiropas partnerības. Un eh, ir jābūt tādai kopumu pieejai Eiropas komisijas ietvaros. Un līdzekļiem ir jābūt apvienotiem, šeit nedrīkst būt tāda saskaldīšanās kā jau teicu, ir uh, jābūt tādai ļoti skaidrai līnijai inovācijās, ir tīpaši sadarbībā ar dalību valstīm. Tālāk par enerģiju. Mēs vienmēr redzam, ka vienmēr tas tās ļoti lielas inovācijas, bet arī mazā apmērā ir kaut ko iespējams darīt uz vietas, lokāli. Un, manuprāt, tur ir liels spēks, ko Eiropa varētu izmantot arī Eiropas pilsoņiem vēlētos jūs lūgt, lai jūs izvirzītu saistošus mērķus. Um, jūs ļoti pamatoti nobažīties par šo problēmu, ka trūkst sinerģijas Eiropas līmenī, un tāpēc es sagaidu, ka Eiropa doma šiem jautājumiem pievērsīsies. Eiropas inovāciju partnerības ir mērķis, tātad, lai izveidotu, panāktu sinerģijas uh, Eiropas nacionālā un reģionālā līmenī. Apkāpojot šos jautājumus zem viena jumta, manuprāt, mēs varam izmantot labāk inovāciju procedūru potenciālu un rast eh, jauninājumus Eiropā. Viens no mērķiem tieši ir saīsnāt šo te laiku no pētījumu rezultātu iegūšanas līdz eh, tirgumu, līdz produktu radīšanai. Uh, vai pakalpojumu radīšanai, tas uh, radīs uh, vajadzīgo atmosfēru aktīvākai dalībai. Un tāpēc mēs ar, ko, ar uh, komisiju un padomi un uh, dalību valstīm runāsim par šīm, uh, šiem sinerģijas efektiem. Paldies! Uh, Nikolaus Salavrākus kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! zinātniskā pētniecība. Uh, nesen ir parādījušies rezultāti starptautiskā presē par uh, Grieķiju, Kipru un Izrēlu. Un rezultāti ir tādi, ka ir naftas un gāzes uh, atradnes arī netālu no Krētas un šajās teritorijās. Un arī kontinentālajā daļā Eiropas Savienībā ir bagātīgi resursi. Uh, Paturot to prātā, gribētu pajautāt, kā Eiropas komisija gatavojas uh, paplašināt pētījumus par atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanas paplašināšanu un kā to labāk varētu uh, ieviest Eiropā, ne tikai domājot par jauniem cauruļvadiem gribētu izmantot arī jūs klātbūtni un pateikt, ka jūs, protams, īstenojat Līsabonas līgumu un te pašā laikā jums ir arī jāpārvalda būtiska ekonomikas krīze Eiropā un jūs ļoti labi esat rīkojies šajā situācijā. Jūs eh, pievērsāties šiem jautājumiem, bet ir arī šī Amerikas metodu kur uh, jūs varētu izmantot un varbūt sadaražot vairāk naudas. Lūdzu, komisijas priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāji, jūs uh, pārtraucāt deputātu kungu, kad viņš teica jaukus vārdus man, bet paldies par šo komentāru. Runājot par uh, šo pirmo jautājumu daļu. Mums nav šādi līdzekļi un mūsu uh, Eh, prioritāte tagad nav eh, pētīt eh, ieguvas iespējas dažādiem energoavotiem Eiropā. Mūsu prioritāte infrastruktūras ziņā ir starp savienojumu, jo tā ir būtiska Eiropas dimensija, un šajā jomā arī izteiksim Eiropadomēju priekšlikumus, piemēram, ir jau panākt šis plāns Baltijas valstīm. Uh, Un tagad raukāmies arī uz uh, centrālās un austrum Eiropas valstīm, lai veidotu ziemeļu dienvidu savienojums. Tikko ierados no Azerbaidžāns un Turkmenistānas, un tur runājām par dienvidu korektoru, par vēl vienu jaunu iespējamu ceļu, pa kuru gāzi varētu transportēt uz Eiropu. Un šeit Eiropa varētu veikt investīcijas energoinfrastruktūrā. Paldies, tagad Kāriņa kungs, lūdzu, vienu minūti prezident baroso kungs komisija nākusi klajā ar manuprāt ļoti apsveicamu iniciatīvu pilnveidot energoinfrastruktūru visā eiropas savienībā gan elektrotīklos gan gāzes eh, tīklu starpsavienojumos. Eh, jūsu ziņojumā tiek lēsts ka izmaksas būs apmēram divi simti miljardi eiro šos tīklus pilnveidot līdz. two thousand and twenty gadam. ziņojumā arī ir teikts ka apmēram puse tātad simts miljardi nāks no privātā sektora. mans jautājums jums ir sekojošs no atlikušiem simts miljardiem eiro kas būs vajadzīgi energotīklu pilnveidošanai līdz. two thousand and twenty gadam no kurienes nāk šie līdzekļi? vai tie būs kopienes līdzekļi vai tie būs vērtspapīri kas ir uz projektu orientēti vai ir cits finansējuma avots? Paldies jums! Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. Kā jau jūs teicāt, tad eh, tā arī ir, ka 200 miljārdi eiro ir, būs vajadzīgi ja eh, gāzes infrastruktūrā līdz 2020. gadam un 100 miljārdu eiro būs jāpanā, jāiegūt pašam tirgumu. Un šie pārējie līdzekļi tur būs vajadzīga uh, valsts un publiskie ieguldījumi, lai piesaistītu šo privāto uh, kapitālu. Tāpēc mēs, piemēram, tagad piesai, uh, piedāvājam atsaistīšanu un citus pasākumus, kas šīs privātās investīcijas padarīs tā teikt racionālāks un noderīgāks. Mēs arī uh, pētīsim tarifu regulējumu prakses un uh, lai aizpildīt šo trūkstošo spraugu, Eiropas komisija piedāvās jaunu finanšu instrumentu, lai finansētu Eiropas intereses projektus finanšu perspektīvām pēc 2013. gada. Tās tie būs granti uh, vai arī citi inovatīvi piedāvājumi, piemēram, garantijas un publiskās un privātās partnerības aizdevumi. Un es jau runāju par Eiropas uh, fondiem, projektu obligācijām, kas būs paredzēts tieši šiem mērķiem. Madam Sonja Alfano. Sonja Alfano, lūdzu. Dente. Le prezidente Barroso, la direktīva 70. Priekšsēdētāja Barroso kungs. 2001. gadā bija direktīva 76 par atjaunīgām enerģijām, kur bija paredzēts, eh, kādas subsīdijas eh, šeit ir paredzētas. Tur, eh, piemēram, par bio atkritumiem. Itālija šeit ir paredzējusi nodevis un ir subsidējusi arī iekārtas, un šeit ir bijis arī negatīva ietekme uz vidi un veselību. Uh, bija arī divas pārkāpuma procedūras un uh, attiecīga likumdošanas procedūra, bet tomēr Itālijā vēl joprojām šīs uh, uh sadedzināšanas veids, bioloģisko atkritumu sadedzināšanas veids, kas kaitīgs, tiek uh, veicināts un atbalstīts. Protams, kā situāciju ir uh, grūti kopumā apkopot. Esmu rakstiski iesniegusi to visu, bet nevarš būt tā, ka kāds saka, tie ir inovatīvi pasaukumi, ja šādi atkritumi tiek vienkārši sadedzināti. Šeit nedrīkstētu paredzēt izņēmumus. Labprāt, gribētu dzirdēt, vai tas nav pretrunā ar. Paldies par jūsu jautājumu. Lūdzu, priekšsēdētāja kungs. You, paldies, kundze, paldies, jūsu laiks ir beidzies. Mrs. Alfano, you're right. Alfānam kundze, jūs jau pareizi teicāt, ka šis ir jautājums, es jau nezinu, kāda ir visa tiesvedība, kāda ir visi pārkāpuma procedūra. Runājot par energotirgu un iekšējo tirgu, šobrīd mums ir 77 pārkāpuma procedūra izskatījumi dalību valstīs un 55 par iekšējo tirgu. Tātad, ja jūs man šo jautājumu iesniegsiet rakstiski, es jums rakstiski atbildēšu daudz konkrētāk parlamenta priekšsēdētājs. Paldies par jūsu atbildi, un tagad Hans Obermajer kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Inovācijas, klimata aizsardzība, atjaunīgās enerģijas, ja palāsa stratēģija Eiropa 2020, tad patiešām varētu nodomāt ka Eiropas Savienība patiešām nopietni ņem vidas un enerģijas politiskos pasākumus. Bet ja mēs paraugāmies aiz fasādes vidas aizsardzībai, tad bieži ļoti ātri var uh, redzēja, ka ir cita stratēģija, atoma eh, strāva kā tāda, kāds enerģijas avots, eh, un eh, komisija Redingam atbildēja, ka atoma enerģija sniedz tādu svarīgu ieguldījumu uh, uh, Eiropas uh, enerģijas tirgu, kas, kura tomēr nav pietiekami daudz resursu. Eiropas Savienība plāno uh, direktīvu maksimālam uh, darbības laikam šiem atomspēkstacijām 25 gadi pēc Černobiļas, 26. aprīlī. Mums būs atkal jubilē Černobiļai gada diena. Mans jautājums Vai jūs arī domājat, ka mūsu Eiropas uh, pilsoņiem varēsiet pārdot atomenerģiju kā tādu tīru vidas enerģiju? Paldies! Thank you. Paldies! Jūs ziniet, kāda ir komisijas nostāja atomenerģijas jautājumā. Mēs atbalstam subsidiaritātes principu. Ir dalība valsts, kurās ir atomreaktori, ir tādas, kurās nav. Runājot par atomenerģiju, jā, ir taisnība, ka klimata izmaiņu rakursā raugoties tā tiešām ir mazāk piesārņojoši kā citi energoavoti. Tomēr, ņemot vērā iepriekš teikto, komisiju saista Eiratom līguma noteikumi, jo Eiropas kopienas sākumā darbojās Eiratom līgums. Un eh, runājot par eh, komisijas prasībām, tad dalību valstīm ir jānodrošina droša pētniecība atomenerģijas rogās. Žarijus Voļsks lūdzu. You, uh, a, optimistic... Jūs uh, nākiet ar optimistisku ziņu no, av, no Turkmenistānas un Azerbaidžānas, bet jautājums ir par skaitļiem. Runājot par miljoniem kubikmetru gāzes, kur nāks no šīm valstīm, bet vai komisija ir novērtējusi, kas būtu sava veida atbilde tam, vai būtu iespējams tikai ar Nabuko vien nodrošināt 31 miljonu kubikmetru gāzes, kā tas ir, kas ir paredzēts, kas ir nepieciešams Eiropai? Brozokungs. Azerbaidžānas apmeklējuma laikā un arī Turkmēnijas apme, apmeklējuma laikā uh, Abas valsts pilnīgi skaidri pateica, ka tās atbalstīs Eiropas Savienības centienus dienvidu koridorā. Ar Aljev kungu, kas ir Azerbaidžānas prezidents, mēs parakstījām pat vienošanos, un arī Turkmenistānas prezidents Ahmedov kungs apgalvoja, ka arī viņš ir gatavs piegādāt pietiekami daudz kubikmetru gāzes Eiropai, pie tam pat vairāk nekā šobrīd Eiropai būtu nepieciešams. Uh, Taču, neskatoties uz to, problēmas vēl joprojām pastāv. Būs tādas, kas būs saistītas ar komerciāla rakstura lēmumu pieņemšanu iesaistītajos uzņēmumos, un varētu būt runa arī par citiem gāzes vadiem, kur varētu tikt celt paralēli šim. Taču, protams, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta, ja dalība valstis būtu tam gatavas sadarboties gan ar šīm manis pieminētajām valstīm, gan arī ar citām, vai tas būtu Nabuko projekta ietvaros, vai arī ar citiem projektiem Dienvidu koridoru ietvaros. Un pēdējā Silvija Adriāni Tikau kundze pēdējais jautājums. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tā kā mēs runājam par arvien vairāk Eiropas Savienības mājsaimniecība tērē pār par 10% no viņu ikmēneša ieņēmumiem energo rēķina apmaksai. Jautājums, ko komisija ir paredzējusi, lai samazinātu tā saucamo energo nabadzību mājsaimniecībās? Konkrēts jautājums, vai jūs uzskatiet, ka Eiropas reģionālās attīstības fonda piemērošana dalību valstīs situācijās, lai tās uzlabotu energoefektivitāti mājokļos. Barozo kungs. Paldies! Runājot par iekšējo tirgu energoziņā, tad, protams, mums ir jānodrošina minimālie pakalpojumi. Uh, Eh, protams, arī rēķinu piegādāšana. Tātad mums ir jāpiegādā enerģija patērētājiem. Es varētu pieminēt arī veselu virkni citu jomu, kuro, kurās mēs sagatavosim priekšlikumus, kas uzlabotu patērētāju situāciju. Runājot par energo rēķinu samazināšanu, tad integrēts energotirgus sasniegs daudz vairāk nekā patreizējā status quo saglabāšana, kurā ir daudz vājie punkti un kurā dominē lielie tirgus piegādētāji. Runājot par energodrošības projektu atbalstu, jā, komisija tos izskatīs un nākamajā finanšu plānā par to tiks runāts. Tātad daļai ir jānāk no tā saucamajiem tirgus spēlētāju risinājumiem un daļai no valsts finansējuma, un komisija šajā sakarā strādā, un priekšlikumi tiks izskatīti nākamajā finanšu plānā. Bužekungs, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās par inovācijām un enerģiju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Paldies komisijas priekšsēdētājiem, paldies, ka šodien jau otro reizi jūs mūs uzrunājat šajās svarīgajās diskusijās, bet arī samērā smagajās tēmās. Paldies!